Dārgie kolēģi, atsāksim sanāksmi. Pirmais darba kārtības punkts šīs pēcpusdienas darba kārtībā ir par koordinātoru ieteikumiem. Šodien notika koordinātoru sanāksme 24. septembrī. Jūs elektroniski esat saņēmuši šos ieteikumus, par to man nekas nav sakāms. Uh, Tātad es pieņemu, ka tādējādi mēs varam tos apstiprināt. Un tagad ķersimies pie balsošanas. Lūdzu, izmantojiet savas balsošanas kartes. Mums vajadzētu pēc iespējas uh, labāk uh, nobalsot. Un vispirms desmitais punkts - Aikauta kunga uh, ziņojums saskaņā ar 106. pantu iebildumu izteikšana. Sākam balsot. E il voto elettronico, quindi. Balsojam elektroniski. Lūdzu, balsojiet ar balsošanas iekārtām. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 30 pār, 34 pret, 3 atturējušies. Tas ir noraidīts. Līdz ar to varam pāriet pie iebilduma saskaņā ar 108 reglamentu pantu, kas attiecas uz eh, komisijas regulu, ar ko aizstāja trešo pielikumu eh, parlamentu un padomas eh, regulā SNOS dienaktīvā 98 par atkritumiem un dažu direktīvu atcelšanu. Austrijas kolēģe Kestingers kundze to ir iesniegusi un tagad balsosim. Avete votato tutti? Sì. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pinta con 39 voti, 21 a favore. Noraidīts 21 pār 39 pret. Tagad pārējām pie 12. punkta. Šeit arī ir iebildums, ko ir iesniegus Kestingers kundze saskaņā ar 106. reglamentu pāntu. Sākam balsot. Avete votato tutti il voto. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 40 pret, 20 pār, 7 atturējušies. Andiamo al punto 13. Tagad pāriesim pie 13. punkta. Šeit ir runa par sarunu mandātu, par grozījumu izdarīšanu direktīvā par iepakojumu uh, un e, iepakojuma atkritumiem, lai samazinātu vieglās plasmasas iepirkuma maisiņu patēriņu. Dodu vārdu referentai, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Tagad, kolēģi, tagad mēs balsosim par uh, plasmas maisiņu uh, likumdošanas projektu. Mums iepriekšējā sasaukumā bija ļoti labs balsojums, mūs atbalstīja visi, izņemot EKR. Uh, un es gribētu lūgt jūsu atbalstu, lai varētu sākt eh, sarunas ar padomi, un tāpēc man ir vajadzīgs jūsu mandāts. Es ceru, ka jūs man to sniegsiet. Paldies! Vi ricordo che il voto per il mandato è a maggioranza assoluta. Tātad balsojums par mandātu. Eh, tur ir jānobalso ar absolūto vairākumu. Sākam balsot. Il PPA e in questo momento. Tautas partijai ir viens par daudz šajā balsojumā. Vai lūdzu kāds aizstājējs no tautas partijas grupas varētu izņemt balsošanas kartu lieliski? Beidzam balsot. Sešdesmit astoņi balsojuši par, voto più forte di così, collega Auken, non so come avrebbe potuto. Jā, nu, eh, labāk nemaz nav iespējams, Aukenas kundze. Un tagad. Par delegāciju. Aukanas skundze, eh, komitejas priekšsādātājs tātad es un no Tautas partijas, viens no S&D, viens Girlings kundze no EKR, Gerbrandī no ALDE grupas un Fodensa no GOE un Evi no FDD būs tie, kas piedalīsies šajā sarunu delegācijā. La, uh, punto 14. Līdz ar to pāriesim pie 14. darba kārtības punkta. Kur ir kolēģis Farija? Es gribētu dot uzreiz vārdu referentam. Tad viņš mums var izskaidrot šo punktu. Paldies! Līdzīgi kā kolēģi Aukena, es arī gribētu lūgt uh, atbalstīt mani šajā jautājumā par jūras transportu oglekļa dioksīda emisiju monitoringu. Uh, Gaidu jūs balsojumu. Paldies! Anche in questo caso è richiesta la maggioranza. Jā, arī šeit mums ir jāsniedz uh, absolūtais vairākums, lai sniegtu mandātu. Paldies! Sākam balsot! Avete votato tutti, possiamo chiudere il... Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 59 pār, 7 pret. 3 atturējušies. Un saruna komanda sastāvēs no kolēģa Farija, komitejas priekšsēdētāja, Kristofera Fjellnera no Tautas partijas, Gutlands kundzes no sociāldemokrātiem, EKR, tur mums neviens nav nozīmēts kolēģis Dankans varbūt, tad um, saruna komandā ietilps arī Abauns kundze no Goja un Lovins kundze no Zaļajiem un arī Afrontes kungs no FDD. Adesso andiamo al uh, punto successivo, il punto 15. Tagad nākamais punkts, tas ir 15. ANO 2014. gada klimata pārmaiņu konference, 20. Eh, pušu konference Limā, Peru. Mutiska jautājumu pieņemšana komisijai un padomē, tas ir paredzēts šajā punktā. Par šo klimata konferenci. Arī šajā gadījumā. Vai visiem ir pieejami šie mutiskie jautājumi? Mēs varētu balsot ceļot roku. Cerēt rodzu roku, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Kas ir? La seconda, anche l'oral question al Consiglio, anche questa. Vēl viens jautājums padomēji. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Nākamais punkts. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads. 2014. gada prioritāšu īstenošana. Atzinuma sagatavotājs ir Gerbrandī kungs. Vai jūs gribat kaut ko teikt, Gerbrandī kungs, vai varam uzreiz balsot? Varam uzreiz balsot. Tad sāksim ar balsošanu. Pirmais grozījums. Referents ir pret. Kurš par? Celiet roku. Par pret. Nu, tad pārbaudīsim elektroniski. Avete votato tutti? Possiamo chiudere. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norēdīts. 32 pār 36 pret. Otrais grozījums. Ziņotājs ir pret par. Pret. Man ir iespējas, ka Tas ir pieņems, bet pārbaudīsim elektroniski. Tātad pārbaudām. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 34 balsis pret, 31 par. Trešais grozījums no Konečnas kundzes par. Pret. Man šķiet, ka tāds pats vairākums kā iepriekš noraidīts. Ceturtais grozījums. Ivaskievičs. Par pret, atturas, noraidīts. Piektais grozījums melo par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums konečnas kundze par pret atturas pieņemts Noraidīts. Pirmais kompromiss, ko ir iesniegušas piecas politiskās grupas par pret āturas pieņemts. Otrais kompromiss. Arī piecas politiskās grupas par pret pret, atturas, pieņemts. Devītais grozījums Ivaskevičs par Neviens nav par? Pret? Atturas Noraidīts. Desmitais grozījums. Gīrlingas kundze par. Pret. Atturas. Noraidīts. Trešais kompromiss. Piecas politiskās grupas par. Pret. Atturas. Pieņemts. 12. grozījums Konečnas kundze par pret atturas pieņemts. Noraidīts, noraidīts. Priekšsādātājs sevi labo. 13. grozījums gramatikakis par pret atturas noraidīts. 14. Gerbrandī par pret atturas pieņemts. 15. Girlingas kundze par pret atturas noraidīts. 16. Melo. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 17. grozījums. Nē, tas atkrīt. 18. kas ir savietojums ar iepriekšējiem grozījumiem par. Okay. Visto che gli emendamenti 15 e 16. Jā. Yeah. 15. 16. tika noraidīts, tāpēc arī mēs vēl balsojam par 17. Par? Par 17. Par? Pret? Atturas noraidīts. 18. grozījums par? Pret? atturas noraidīts. 19. Konečna par pret atturas noraidīts. 20. grozījums par pret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 23. grozījums par pret atturas pieņemts. 24. grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Well balanced. Avete votato tutti? Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nē. Tas atkrīt. 26. par pret, kurš atturas, pieņemts. 27. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidīta. Otrā daļa atkrīt. 28. grozījums par pret atturas noraidīts. 29. grozījums par pret atturas pieņemts. 30. grozījums par pret atturas pārbaudīsim. Avete votato tutti? Il... Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot? Pinto. Noraidīts. 37 balsis pret un 31 par. 31 par. Pret. Atturas. Jā, nu labi, pārbaudīsim arī šo. Avete votato tutti? Chiudiamo il... Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts. Adesso tutti gli altri emendamenti. Visi pārējie grozījumi. 32. un 33. atkrīt, tad 4. kompromiss par. 4. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Vispārējie grozījumi atkrīt, tad elektronisks balsojums par visu tekstu kopumā. Sākam balsot! Possiamo chiudere il voto? Vai mēs varam ar to arī noslēgt? Atzinums ir pieņemts ar 53 balsīm par. Apsveicu uh, Gerbrandī kungu. Adesso passiamo alla. Un tagad mēs varam pāriet pie 17. punkta. Mēs esam beiguši balsojumus un pārējām pie 17. punkta. kur mēs runāsim par ANO klimata pārmaiņu konferenci Limā. Ah. Alcuni colleghi? Sì. Capisco che abbiamo finito il voto, ma chi... Jā, kolēģi, es saprotu, balsojumi ir beigušies, bet uh, tie, kas grib šeit palikt, uh, tiem vajadzētu vienkārši palikt savā vietā, un tie, kas grib atstāt zāli, lūdzu dariet to klusām, lai varam turpināt mūsu darbu. Es kā referents eh, teikšu īsus ievadvārdus par šo rezolūcijas priekšlikumu, kuru mēs jau esam sagatavojuši. un uh, kopā ar pārējiem līdzreferentiem tad mēs izteiksimies, un pēc tam sāksim debates. Šajā rezolūcijas priekšlikumā mums ir uh, dažādi aspekti no tradicionālajiem parlamenta atzinumiem attiecībā uz starptautiskajām debatēm par klimatu pārmaiņām, un šis rezolūcijas priekšlikums tomēr ir vēl tālajošāks attiecībā uz galīgo Eiropas Savienības nostāju attiecībā uz 20. pušu konferenci. Mēs sakām, ka steidzami kaut kas ir jādara, ir jārīkojas, un ka dalību valstīm ir būtiski jāsamazina savas emisijas uh, attiecībā uz siltumnīca efektu gāzēm Klimata padome eh, lēš, ka emisijas drīz varētu sasniegt augstāko punktu, un tad eh, vajadzētu samazināt par 40-50% emisijas 20. gadā, salīdzinājumā ar 90. gadu. Un eh, tādējādi varētu saglabāt ikgadējo temperatūras pieaugumu divu grādu robežās salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Limas eh, konferencei vajadzētu jau izstrādāt eh, galvenās vadlīnijas eh, dokumentam, ko jau paredzēts pieņemt 2015. gadā, ņemot par pamatu to, kas tika sasniegts iepriekš. Mums ir jānosprauž ambiciozāk mērķi, arī attiecībā uz uh, mērķiem pirms 2020. gada būtu jāveic panāktā progresa izvērtējums, jo īpaši attiecībā uz siltumnīca efektu gāzu emisiju samazinājumu līdz 2020 gadiem. Un starp uh, sa, uh, zinātnisko novērtējumu un um, reālo sasniegumu šī plaisa būtu jāpārvar. Uh, pusēm ir jāuzņemas sava daļa pienākuma saskaņā ar uh, vienošanos, kas tika panākt Kopenhāgenā un uh, Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm, jo īpaši būtu jāsniedz vairāk līdzekļi klimata pārmaiņu apkarošanai. Un tad mums vēl ir dažādas pārdomas šeit paustas par starptautisko jūras satiksmi šeit jāpanāk steidzami progress, lai arī šajā jomā uh, laicīgi sasniegtu apmierinošus rezultātus. Kas attiecas uz uh, starptautisko jūras satiksmi, uh, tas attiecas uz Starptautisko jūru lietu organizāciju. Pēc šī īsā ievada gribētu atklāt debatas un sāksim ar Bēlet kungu. Ai. Thank you very much, uh, Chairman, dear colleagues. Paldies priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Pēc ANO klimata samita Ņujorkā šķiet ir skaidrs, ka mums uh, parlamentam jā. Ja atbalsta izteikti ANO procesu, klimata procesu, un esmu apņēmušies eh, veicināt eh, labu, ambiciozu procesu. Runātāji pārtrauc priekšsādātājs un saka, ka esmu problēma ar tulkojumu problēma atrisināta, jautā priekšsādātājs. Turpiniet, lūdzu. Runātājs turpina. Atvainojiet arī par to, ka Kārls Hainz Florens nevar būt šeit, jo viņam jābūt citā sanāksmē. Tātad par ko mums jārunā? Mums jāizsakās vienā balsī Līmā un Parīzē. E samita 23. 4. oktobrī. Mums uh, stingri jāiestājas par um, saistībām valstu un valdību vadītāju līmenī. Mums um, dalību valstīm jāturpina uh, censties uh, samazināt klimata pārmaiņu efektu un uh, noturēt uh, šīs pārmaiņas uh, zem divu uh, zem diviem Celsija grādiem. Turklāt mums ir nepieciešami skaidri salīdzināmi mērķi. Mums jāsniedz informācija par šiem mērķiem pirms Limas konferences, lai mēs varētu attiecīgo vienošanos parakstīt. Tad arī MRV monitoringa ziņojumā nepieciešams uh, apliecināt, ka mums ir dzīvot spējīga monitoringa sistēma, verifikāciju schēma un uh, publiskošanas sistēma, ka mēs nodrošinām atbilstību uh, visaugstākajā līmenī, ka dalībvalstis arī apņemas uh, ieviest uh, monitoringu ziņošanu un pārbaudas. Tas viss ir vitāli svarīgi. Un pēdējais. Mums ir nepieciešama stabila, dzīvotspējīga sistēma, uh, lai noteiktu oglekļa cenas. Turpmāk uh, Banski Mons jau izteicies par šo situāciju, un mums jāatzīst, ka mūsu tēls, Eiropas Savienības tēls šajā jomā ir um, uz likmes. Mūsu ETS e sistēma e, ir um, līderis pasaulē, bet uh, tā ir nepieciešama uh, reforma. Un es ceru, ka uh, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras ietvaros mums, arī, mums izdosies virzīt uz priekšu šo reformu, kas būs ambicioza un apmierinoša attiecībā uz visiem interesantiem. Es uh, Meksikā, Kankūnā piedalījos COP16 uh, konferencē, un uh, jāsaka, ka kopš šīs konferences mums ir labs progress panākts, bet laika mums nav daudz, un tik tiešām vēl straujāk jāiet uz priekšu. Paldies! Un tagad Julian. Uh, Paldies. Lielas paldies priekšsēdētāji. Jā, daži no mums piedalījās jau kop senāksmē Kopenhāgenā, un mēs arī piedzīvojām lielu vilšanos, jo pēc lielām cerībām īstenībā pilnīgi nekas jauns neparādījās. Mal pasieren. Ein Grundstein dafür ist. Mēs domājām, ka arī Parīzē nekas labs nesenāks. Un pēc tam bija arī klimata konference Limā, kur īstenībā parādījās pirmie elementi, kas beigās novedīs pie vispasaules vienošanās Parīzē. Priekšsēdētāji, jūs pieminējāt galvenos pamatelementus, kas būtu vajadzīgi šajā um, projektā. Mums ir vajadzīgs, lai visa pasaule piekristu siltumnīca efekta gāzu samazināšanai. Es eh, domāju, ka tikšanās Ņujorkā bija noderīga, jo mēs šeit redzējām, ka lielākās piesārņotājas Ķīna un ASV ir gatavas kaut ko likt galdā. Tas arī bija iemesls, kāpēc mēs Kopenhāgenā neko nevarējām panākt. Tā bija tāda kā pingpong spēle starp Ķīnu un ASV. ASV teica, ka ķīnieši neko nedara, un ķīnieši savukārt teica, ka amerikāņi ir lielākie piesārņotāji. Ja tie neko nedarīs, tad mēs arī neko nedarīsim. Domāju, ka tagad eh, šis mezgls beidzot ir atrisinājies, un es domāju, ka lielākā daļa valstu, pat varbūt visas, eh, mm, piedalīsies nolīgumā par eh, divu grādu klimata mērķu noteikšanu. Protams, noteikti būs daudz strīdu, jo mums ir jāpaveic tiešām ļoti daudz. Ja mēs paskatāmies uz uh, Mm, vēsturi, tad eh, industrializētās valstis ir atbildīgas eh, par divām trešdaļām no eh, atmosfēras piesārņojuma. Mums noteikti ir jāstrādā vairāk. Tā tas bija Limā un arī Parīzē. Mums patiešām ir jādara vairāk. Es domāju, ka Eiropas Savienībā mums ir gan spēks, gan vēlēšanās noslēgt šos trīs klimata mērķus. Uh, Kā parlaments mēs jau esam pateikuši, ko mēs vēlamies - trīs saistošas mērķus, nevis tikai vienu mērķi. Es domāju, ka mēs esam jau tam piekartuši un arī šajā parlamentā vajadzētu nodrošināt lielāku vairākumu, lai mēs nodrošinātu, ka padome un komisija arī mums piekrīt. Kā mēs e, finansēsim klimata aizsardzību? Šis jautājums vēl nav atrisināts. Arī Ņujorkā es neredzēju, kā atrast šos 100 miljārdus eiro. Ir daudz novatorisku ideju, bet mūsu budžeti ir ierobežoti, un iespējams, ka varbūt vajadzētu domāt par uh, publiskās un privātās partnerības iesaistīšanu. Gribētu vēl pieminēt subsīdijas uh, klimatu piesārņojošām aktivitātēm. Šis jautājums ir ļoti smags Eiropā un arī citur pasaulē. Mums vajadzētu beidzot pielikt punktu tādam finansējumam, ko mēs nevēlamies. Izabela tikko pieminēja kūstošos Arktikas ledājus. Mm, Pasaules banka, Deutsche Bank un arī citas bankas ir teikušas, ka tās nevēlas vairs finansēt ogļu um, siltumelektrostacijas. Mm, arī valstīm vajadzētu paskatīties, lai subsīdijas tiek samazinātas. Vajadzētu investēt līdzekļus tādos projektos, kas mums ir patiešām vajadzīgi. Priekšādētājs uzskatu, ka šis projekts ir ļoti labs pamats, un mēs redzam, kādās, kādā virzienā tagad ir diskusijas, un cerams, ka tiks iesniegt arī attiecīgi grozījumi. Paldies. Vārds Janam Dankanam, EKR priekšsēdētāja kungs, paldies. Mūsu grupā atbalsta šo rezolūcijas priekšlikumu, uzskatām, ka. Kā Te ir ļoti laba pievienotā vērtība. Man ir tikai daži komentāri par priekšlikumu. Vispirms uh, mums jāatspoguļo valsts ekonomiskā realitāte un nu, turpmākās perspektīvas un iespējas. Nepieciešams ambiciozas saistības no visām valstīm atkarībā no valstu iespējas uh, izpildīt mērķus. Un uh, mums noteikti jāietur divu Celsija grādu mērķis. Mērķim jābūt dzīvot spējīgiem. Vides integritāte un ziņojumu iesniegšana un monitorings ir absolūti nepieciešams lietas attīstītajās un attīstības valstīs. Uh, Arī tieši attīstības valstīm jābūt spējīgam izpildīt mūsu mērķus. Te piecas lietas, ko gribētu atzīmēt. Mums ir vienošanās un valstīm ir iespējams uzņemties saistības. Tātad mums jāsaprot, ko mēs uzņemsimies. Mums jārisina sarunas par mūsu uh, priekšlikumu par mūsu teksta versiju, tad eh, mums jāplūko klimata pārmaiņas kā tādas, finansējums, izaicinājumi, tehnoloģiju izmantošana un kā tās izmantojamas realitātē, nevis laboratorijā vai klasē. Ja mums tas izdosies, tad progress tiešām būs labs. Un finansējums. Finansējumam jābūt visa, visam pamatām. Uh, jo bez finansējuma saistību izpildīšana nav iespējama. Ir uh, virkni jomu, kur uh, rezolūcijas priekšlikumu var pielāgot nedaudz. Pirmais uh, punkts balstos uz iepriekšējām COP rezolūcijām. Ja mēs aplūkosim 2015. gadu globālus pīkus, tad nezinu, vai mums būs iespējams um, to izdarīt. Es ierosinātu koncentrēties uz samazinājumu par 50% līdz 2050. gadam. Otrajā punktā ir izklāstīta mūsu samazinājuma pozīcija, un tiek, valstis tiek aicinātas 2015. gada pirmajā trimestrī nāk klājā ar konkrētiem uh, priekšlikumiem. Trešajā punktā runa ir par atbilstību, kas mums ļoti palīdzētu struktūrēt dialogu. Es esmu par attiecīgu formulējumu, kur uzsvars būtu uz pielāgošanos, kas ir atslēga elements šajā priekšlikumā. Ja mums tas izdosies, tad mums būs ļoti labas diskusijas Limā. Jā, paldies ļoti konkrēti labi priekšlikumi. Nē, EKR eh, cerams iesniegs šos priekšlikums arī rakstiski. Un tagad um, eh, Gerbrandī kungs Aldi. Šī forma kā tāda, tā diezgan netvērāma nemateriāla lieta. Te, mēs runājam bieži nevis par faktiem, bet par eh, intuīciju. Politikā to sauc par impulsu. Un es atceros 2009. gadu, mēs gatavojāmies Kopenhāgenai un mēs zinājām, ka tas ir, mēs domājām, ka mums bija šis impuls, lai dotu starptautisko grūdienu klimata pārmaiņu lietās, bet tas bija milzīgs sarūktinājums. Un um, daudzi to ir arī piedzīvojuši personīgi. Un kopš tā brīža es citu impulsu neesmu piedzīvojuši klimata pārmaiņu jomā. Šobrīd eh, ceļā uz Parīzi, un eh, tas varētu šķiet dīvaini, bet eh, visātrākais ceļš uz Parīzi no šejienes ir caur Limu. Uh, es atkal sāku just šo pašu impulsu, kas atgriežas, un tām ir vairāk iemesli. Daži ir negatīvi. Mēs izjūtam steidzamības situāciju, jo tā mūs pārsteidz, bet no nu, meteoroloģiskās organizācijas Ženēvā saņems ziņojums par CO2 koncentrāciju, kas nekad nav bijusi tik augsta kā, šodien, kā šobrīd. Mēs redzam ziņojumus no ASV un citām pasaules valstīm, kur notiek dabas katastrofas tieši saistītas ar klimata pārmaiņām. Tas ir viens no iemesliem, tātad steidzamība. Otras puses, privātais sektors iet uz priekšu pat uh, straujāk nekā pirms Kopenhāgenas uh, uzņēmumi investē tīrajās tehnoloģijās. Uh, Ķīnā tīro investīciju tirgus pieauga, fosilis, investīcijas fosilajā kurnamajā ASV samazinās, ogles un gāze naftā mm, tiek investēts mazāk, Rockefellers atsauca 50 miljārdu lielas investīcijas fosilajā kurināmajā. Tas arī piešķir zināmu impulsu. Un vēl viena lieta - ziņojumu pēc ziņojuma piedzīvojam un redzam, ka globālo klimata pārmaiņu apkarošana un uh, zemoglekļa ekonomika neietekmē negatīvi Eiropas Savienības uh, industrijas konkrētspēju. Gluži otrādi, Tas stiprina mūsu konkurētspēju. Tā tad es tiešām te saskatu impulsu. Banki Mūna samits bija veicinoši ne tikai amerikāņu uh, aktieri un aktrises uh, uzstājās ļoti pārliecinoši, bet arī politiķiem, kas nav aktierim, kam nav jāizliekas. Obama, piemēram, Ķīnā mēs. Uh, piedzīvojām gatavību apkarot klimata pārmaiņas, un mums Eiropas Savienībai nevajadzētu atpalikt. Es ļoti ceru, ka Eiropa padome 24. oktobrī neizliksies, bet um, pieņems lēmumu par um, uh, ambiciozu klimata pakotni nākotnē. Lima ir nākamais solis ceļā uz Parīzi. Uh, Es ceru, ka mēs izmantosim mūsu pašu ietekmi, lai šis impuls pieaugtu un lai mums būtu labs lēmums nākamgad Parīzē. Paldies! Grazie, e adesso... Paldies! Tagad Rodrīgas Rubio kundze Guve. Paldies! Nu, te jau daudz kas izskanēja par iepriekšējiem samitiem, iepriekšējām konferencēm, bet es eh, samitu skatu citādi. Es domāju par sociālo kustību. Es eh, mm, esmu jaunpienācē, bet eh, es cenšos ātri mācīties, un eh, nu, daudz ko esmu iemācījusies pēc eh, CO2 izmešu diskusijas, eh, tad es piedzīvoju lobiju ar deputātu piedalīšanos, un tur izskanēja bažas par veselības aprūpi un nodarbinātību. Pagājušo nedēļu 4000 cilvēku piedalījās demonstrācijā Ņujorkā. Tā bija demonstrācija pret klimata pārmaiņām ASV, un cilvēki mēģināja iesniegt deklarāciju uh, samitā, ko vadīja Banski Muns. Viņam bija arī zināmas prasības. Viņa teica, pēc 19 kopu konferencēm vairumam, vairums valstu, ieskaitot Eiropas Savienību, ir uh, pasīvas un uh, pakļaujas industrijas lobbyam šajā ziņā. Ne, izskatās, ka cilvēku tiesības uh, šiem valstīm nerūpētu. Kur tad ir šis kompromiss? novembrī notiks uh, tieši skārto klimata pārmaiņu tautu samits paralēli uh, mūsu samitam un uh, tur interesanti priekšlikumi, teiksim, līdzdalības lēmumu pieņemšanas procedūra un tad pārmaiņu ierobežošana līdz pusotram. Uh, Eh, celsigrādam, tad eh, runa būs arī par frakinga kā procedūras izmantošanu, eh, par to, kā panākt ilgtspējīgumu, izmantojot vietējo produkciju, vi kā virzīt uz priekšu vietējo lauksaimniecību un sekt ar to iedzīvotāju vajadzības. Bet komisija turpina apgalvot, eh, ka uzņēmumi, kas eh, piesārņo vidi, arī turpmāk saņems atļaujas, lai turpinātu šo piesārņojošo darbību. Pēc eh, nesenās diskusijas mēs zinām, ka komisija nevēlas balstīt savu rīcību uz zinātniskajām atziņām un uzņēmumiem kas vēlas izmantot tīras tehnoloģijas Eiropas Savienībā, ir grūti. Paldies! Un tagad Bas Eikauts. Paldies priekšsēdētājiem. Ļoti labi dzirdēt um, no kolēģiem, cik uh, daudz uh, viņam rūp uh, šis globālis darījums. Grūti nekļūt par cīniķi, uzklausot šos brīnišķīgos stāstus, bet labi, liksimies, ka Šīs saistības tiešām mums rūp un mēs iestājāmies par globālo rezultātu. Bet atcerēsimies, ka 2009. gadā Kopenhāgenā notika galvenā diskusija Strasbūras plenārsēžu zālē. Šķiet, ka tas jau bija ļoti sen. Uh, Un visi ministra prezidenti uzstājās vienā balsī un teica, ka klimata pārmaiņas ir prior, mūsu pamatprioritāte un kad ap, tika apgalvots, ka tiks, tiks darīts viss iespējams un pēc tam mēs par klimatu neko daudz neesam dzirdējuši. Un, um, ja tas tika diskutēts plenārsēžu zālē, tad tas notika pirmdienu vakarā pulksten starp 10 un 11 vakarā, ka šķiet, ka klimats ir pazudis no mūsu darba programmas. Bija dīvaini, ka toreiz ministra prezidents apgalvoja, ka tā bija pamatprioritāte un pēc tam četrus gadus vispār par to uh, nav atcerējies. Uh, Kaut arī mēs eh, daudz esam redzējuši, mēs esam redzējuši daudzas pārmaiņas um, atjaunojamo enerģiju tirgu, to īpatsvars eh, enerģētikas tirgu katru gadu pieaug par 5%. Mm, tā kā grūti saprast, kāpēc klimata pārmaiņas šo pēdējo četru gadu laikā tika ignorētas, un mums eh, tiek tiešām jāatgūst šis impuls, jārīkojas attiecīgi, jādara nevis jāsola, un iespējams mums vairāk uzticēsies, tas ir politiķiem vairāk uzticēsies, jo, ja mēs eh, sev jautājam, kāpēc cilvēki vairs neuzticas politiķiem, tad jāpadomā, vai mēs esam bijuši iekšēji konsekventi Vārdu sakot, um, mēs uh, tik tiešām iesim uz Parīzi caur Olimu. Amsterdamā es piedalījos uh, klimata uh, parādē, kas tika uh, veltīta klimata pārmaiņu apkarošanai, un es redzēju, cik daudz cilvēki piedalījās šajā pasākumā, ļoti labi, ka tas tā ir. Un arī politiskā elite tai jāpieslēdzas un jāpilda solētais. Citādi mūsu runām nav lielas vērtības. Liels jautājums, kas ir Limā, jāapspriež, ir e, Eiropas loma. Un te man jājautā Eiropas komisijai, kur ir lielisks brošūras par to, ko Eiropa dara, ko dalīja Ņujorkā. Tur runa lielākoties bija par to, ka Eiropa vada pasauli. Uh, Bet um, runājot par attīstības valstīm, Barozo vakar Ņujorkā teicā, mēs uh, esam līderis uh, un līdz 2050. Uh, gadam mēs gandrīz par pusi vēlamies samazināt emisijas bet tas ir eh, par 100% um, vēlamies samazināt, 95% viņš teica, bet um, mm, pagaidām tie ir 80. Labāk, lai Barozu pieturētos pie šī skaitļa. Mm, tad eh, varbūt cilvēki arī vairāk uzticēsies komisijai. Kas eh, mums tikpat svarīgs ir ETS reforma? Esmu laimīgs, konstatēt, ka mums veidojas vairākums šeit parlamentā, kas vēlas uh, uh, noteikt oglekļa cenu 30 eiro par tonu. Bet tad mums ir tiešām nepieciešama ETS reforma. Pēc iespējas ātrāk. Nevajag ticēt visam, ko apgalvo industrija. Jāiet uz priekšu. Un finansējums. Mēs uh, vēlamies 100 uh, um, miljārdu eiro līdz 2020. gadam. Mēs attīstītās um, valstis. Bet es nezinu, kā mēs no attīstības valstīm varam gaidīt 100 miljārdus līdz 2020. ja mēs nevaram pašas to izdarīt. Ja mēs to neizdarīsim, attīstības valstis uh, teiks, mēs neusticamies Eiropai. Eiropa runā skaļā balsī, bet nevar neko izdarīt. Uh, un Parīze būs nākamā neveiksme pēc Kopenhāgenes. Mm, mums ir vēl laiks, mēs uh, varam reāli kaut ko uzlabot, bet darīsim to arī. Citādi varam tikpat labi vairs nerunāt par šo tēmu. Grazie, adesso la... Paldies. FDD. Mazuronis kungs, lūdzu. surinkta jungtinių tautų. Kolēģi, Limā, Peru galvaspilsētā notiks ANO klimata konference, 20. šāda veida konference. Principā tas ir pēdējais solis pirms izšķirošās tikšanās Parīzē 2015. gadā. Konferencē vajadzētu izprast, kādas būs uh, galvenās iezīmes mm, vienošanās par klimatu pārmaiņu apkarošanu. Šajā konferencē vajadzētu arī saprast, kāds izskatīsies galīgais vienošanās saturs. Varbūt jūs atceraties 19. konferenci Varšavā. Es piedalījos šajā konferencē, jo pārstāvēju to laika prezidējošo valsti Lietuvu. Ja mēs paskatāmies uz to, kādas bija cerības konferencē un kādus rezultātus mēs sasniedzām, tad ir skaidrs, ka tikšanās Limā nebūs vienkārša. Sanāksmēs ir uh, jāpanāk jūtami rezultāti attiecībā uz siltumnīca efekta gāzu samazināšanu, uz CO2 izmešu samazināšanu un 2015. gadā Parīzē vajadzētu vienoties par saistošiem pienākumiem. Ir vairāk kārt jāuzsver, ka ar Eiropas centieniem nepietiks. Pastāv risks, ka pēc 2020. gada mēs īsnībā pārsniegsim drošās robežas klimata pārmaiņām. Tieši tāpēc katrai valstī ir jāpilda savi mājas darbi. Mums ir vajadzīgs ļoti konkrēts rīcības plāns, kur vajadzētu uzskaitīt konkrētas pienākumus, kas ir jāveic katrai valstī, lai pārvarētu atšķirības un tiktu galā ar trūkumiem. Ir vajadzīgs globāls plāns ne tikai Eiropas Savienībai, bet eh, visām pasaules valstīm. Visām valstīm ir jāsaprot, ka mums ir jāpārvar plaisa starp eh, zinātnieku pētījumiem un secinājumiem un starp situāciju uz vietas. Saistības samazināt siltumnīca efekta gāzes līdz 2020. gadam un reālie izmešu apjomi starp šiem diviem lielumiem ir ārkārtīgi liela atšķirība. Tieši tāpēc mēs nevaram panākt šo divu grādu mērķi. Mums vajadzētu piespiest citas valstis, finanšu institūcijas, privātus uzņēmumus un sabiedrību, lai nodrošinātu vienošanos un vienprātības panākšanu, jo tikai kopā mēs varēsim panākt tiešām jūtamus rezultātus. Paldies! Švikas kundze, lūdzu. Hvala vam lijepo. Evo, željela sam se uključiti u... Paldies! Es gribēju piedalīties šajās diskusijās, jo mani iepriecina tas, ka mūsu komitejā vairāk kārt gan iepriekšējā sasaukuma laikā, gan tagad tiek spriests par klimata pārmaiņām. Protams, ka mums ir jānāk klajā ar jaunu rezolūciju, taču pats svarīgākais būtu samazināt siltumnīca efekta gāzu izmešus par 50% līdz 2020. gadam. Ir eh, nepatīkami dzirdēt, ka mēs sasniegsim 1990. gada mērķi. Galu galā mēs esam uzlikuši sev eh, mērķi samazināt eh, mm, temperatūru par diviem grādiem pēc Celsija, un ikvienam ir jāpilda savi pienākumi un doties solījumi līdz 2020. gadam. Es piedalījos Kopenhāgenes konferencē, uh, darbojos eh, Eiropas padomis vārdā un pārstāvēju arī vietējās pašādības. Patiešām biju vīlusies, ka šī sanāksme pilnīgi neko nedeva. Es no Parīzes sagaidu daudz vairāk, tāpēc es arī apsveicu samitu, kas notika Ņujorkā vakar. Ar prieku gaidu arī sanāksmi Limā un ceru, ka 2015. gadā Parīzē mēs varēsim sasniegt visus mērķus, par kuriem esam diskutējuši, lai nebūtu tā, ka mēs tikai runājam daudz un neko neīstenojam. Dalībvalstīm tagad vajadzētu turpināt visas aktivitātes, lai nodrošinātu uh, dalībvalstu finansiālo ieguldījumu. Esmu arī par striktu kontroli, ziņojumu sniegšanu, pārbaudēm, jo tikai šādā veidā mēs varēsim īstenot dubult kontroli. Šķiet, ka šajā dokumentu pakā un rezolūcijā tas ir pats svarīgākais. Gribu pieminēt arī oglekļa cenas. Par to esam runājuši jau vairāk kārt. Taču šķiet, ka esam šeit panākuši vienprātību. Daži izskatās skaļāk, citi netik skaļi, taču, ja runa par oglekļa cenām, mums vajadzētu panākt vienošanos savā starpā. Globālie spēlētāji, kurus mēs pieminējām, ir ļoti būtiski. Protams, ja runa par ASV un Ķīnu, tad es ceru, ka pēc Ņujorkas samita mēs mm, redzēsim, ka arī ar viņiem var panākt vienošanos. Gribu pieminēt arī attīstības valstis. Tām ļoti bieži pārmet par to, ka tās neiegulda tik daudz mm, klimata pārmaiņu pārvarēšanā kā citas valstis taču tās ļoti cieši un tām nav pietiekama finansējuma. Horvātijā jau trīs reizes ir bijuši lieli plūdi, un mums trūkst vajadzīgo finanšu resursu, lai būvētu aizsprostus un tā tālāk. Es gribētu patiešām apsveikt regulu par gaisa un jūras satiksmi, un es ceru, ka mēs varēsim to kopīgi arī īstenot. Paldies! Grazie, adesso la Paldies! Pēters Līze. Paldies, priekšādātāji! Lielas paldies visiem, kas eh, piedalījās rezolūcijas projekta sagatavošanā. Jo Lainens eh, jau šodien pusdienās runāja par šiem jautājumiem. Šeit skaidri parādījās viena lieta. Domāju, ka mums visiem par to vajadzētu atcerēties. Nav viena alga, kad mēs sāksim um, klimata pārmaiņu apkarošanu un cik ātri mēs to darīsim. Ir konkrēti uh, maksimālie punkti ekosistēmā. Ja mēs uh, laicīgi neapturēsim emisijas, tad uh, mēs uh, nonāksim pie tāda kaitējuma, ko vairs nevar um, griezt par labu. Piemēram, Ziemeļa Eiropā un Arktikā un arī Krievijā ir ārkārtīgi daudz metāna gāzes, kas ir uh, pastāvīgajā sasalumā, tad mūžīgais sasalums, kas nekad nekūst. Un ja šie ledus krājumi kusīs, tad šī metāna gāze notiks atmosfēr, nonāks atmosfērā. Mēs varam it kā samazināt CO2 izmešus, bet īsnībā mūsu mazbērni netiks galā ar šiem milzīgiem CO2 gāzes krājumiem. Kaut kādā brīdī ir par vēlu, un mēs nevaram teikt, ka pēc simts gadiem mums būs īstā tehnoloģija un ka tad mēs visu izlabosim. Tā tas vienkārši nenotiks. Ir septiņi, astoņi piemēri šādiem maksimālajiem punktiem, kur mēs eh, ierosināsim neatgriezeniskus procesus, ko zemeslodu tikai pastiprinās. Līdz ar to šis jautājums ir patiešām steidzams. Mums vajadzētu kopīgi darīt visu iespējamo, lai uh, saglabātu un izveidotu starptautisku vienošanos. Protams, šī vienošanās nebūs perfekta. Katrs no mums varētu to uzrakstīt pats saviem spēkiem, un tad noteikti mm, tas izskatītos daudz savādāk, bet mums vajag vienoties visas pasaules līmenī, tieši tāpēc mums ir jābūt pragmatiķiem. Mēs nevaram šeit eh, nākt lajā tikai ar prasībām, kaut arī mēs redzam, ka zinātniekiem ir rīcībā skaidri fakti. Es ceru, ka jūs patiešām visi piedalīsieties. Šodien no rīta es jau norādīju uz rūpniecības lomu. Es priecājos, ka mēs balsojumā par eh, no oglekļa noplūdēm uzvarējām, bet nedrīkstētu būt tā, ka rūpnieki saka, ka politiķi noslēdz vispasaules vienošanos, Un, piemēram, ķīmiķu, ķī, ķīmijas industrijā ir arī fabrikas ASV, un tad viņi saka, ka Baraks Obama ir nācis klajā ar labu priekšlikumu, un mēs to gribam atbalstīt. Mēs nevaram uh, šeit uh, sadalīt viedokļus. Es gribētu teikt, ka mums ir jābūt piesardzīgiem, mums vajadzētu arī paskatīties uz NVO, uh, un mūsu zaļajiem um, visu laiku tiek teikts, ka Eiropai ir jādara vairāk, bet mums ir vajadzīgs globāls risinājums. Tieši tāpēc es uh, sagaidu, lai NVO arī iesaistītos. Dažas no NVO es ļoti labi pazīstu. Un šeit vajadzētu runāt arī par pilsonisko sabiedrību Ķīnā un par klimata pārmaiņām Ķīnā. Tas arī ir ļoti būtiski, tas ir pat svarīgāk nekā teikt, lai Eiropa dara vairāk. Eiropa nevar atrisināt šīs problēmas viena pati, taču mēs varam būt daļa no risinājuma, ja mēs izturēsimies pietiekami gudri. Pilsoniskā sabiedrība, tas attiecas uz mums visiem. Tai arī vajadzētu darīt eh, savus pienākumus, piemēram, ar šādām demonstrācijām, kas notika svētdien. Es domāju, ka mums būs ļoti liela izdevība, ja mēs iesaistīsim arī māksliniekus un citus, kas nāks klajā ar savu viedokli un darīs to vēl spēcīgāk nekā pēdējos gados. Es domāju, ka šādā veidā mēs kopīgi daudz ko varēsim panākt. Pēdējais punkts - gaisa un jūras satiksme. Priekšādātāja kungs par to jau runāja, un es gribētu šeit eh, mazliet konkretizēt. Domāju, ka tie, kas ir atbildīgi par klimata pārmaiņām un kas tiksies Limā, viņiem vajadzētu nodot skaidru signālu starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai un arī uh, starptautiskajai jūrniecības organizācijai. Kop, uh, Kio, kopš Kyoto 97. gadā uh, šī industrija tiek aicināta risināt klimata pārmaiņas, un viņi ļoti daudz runā. Taču uh, Problēma ir tāda, ka, diemžēl, ir ļoti daudz bremzētāju. Īsnībā daudz vairāk bremzētāju nekā ANO procesos. IKA un IMO organizācijās ir daudz vairāk šādu šķēršļu nekā Limā. Es domāju, ka šeit mums arī ir vajadzīgas skaidras prasības gan no Limas, gan no Parīzes. Proti, uh, vajadzētu piespiest eh, viņus eh, atrasināt eh, šīs problēmas kaut kādā veidā. Mums vajadzētu varbūt teikt, ka mēs nevaram ignorēt šīs organizācijas. Mums vajadzētu skaidri pateikt, ka uh, ir jāuzliek termiņš, un ja šīs problēmas netiek atrisinātas, tad tās tiek deleģētas citiem. Un uh, nevajadzētu tikai gaidīt, ka šīs organizācijas vienkārši runās. Paldies, Pēter! Tagad dodu vārdu Parņokungam. Priekšsēdētāji, dargie kolēģi, mēs runājam par uh, draudiem un par uh, samitiem, un uh, tātad visi šobrīd uh, lēš, ka ir jāiet uz priekšu aktīvāk, un es biju ar Džolēnēnu Kopenhāgenā ar šīs uh, NV delegā, uh, komitejas delegāciju, Un 2009. Uh, gadā mums bija ne tikai vilšanās, bet bija tiešām uh, novirzīšanās no šī ceļa. Mums jau likās, ka būs tūlīt uzvar, būs vienošanās, mēs cerējām, ka mēs to panāksim, bet galu galā bija milzīga kāpšanās atpakaļ un visi starptautiskie samiti, kas ir bijuši, uh, kopš 2009. gada sākuma katru reizi mums ir likuši vilties uh, un aizvien vairāk vilties. Katrs nākamais bijis lielāka vēlšanās. Un Ņujorkas samits, kas sagatavo Limu un uh, uh, Parīzi, tas notiek tādā nedaudz atšķirīgā kontekstā, un, ja drīkstu teikt, tad arī klimats mainās un attīstās. Uh, Mēs esam piedzīvojuši pilsoņu mobilizāciju daudzās eh, pasaules pilsētās, esam redzējuši aktīvas uh, protesta demonstrācijas, uh, piemēram, arī Ņujorkā bija ļoti plaša demonstrācija. Un interesanti bija tas, ka uh, ir izveidojusies arī uzņēmumu vidū uh, tāda apziņa, ka ir jārīkojas Nikolās Sterns, ekonomists, apliecina, ka cīņa pret eh, klimatu pārmaiņām, pateicoties investīciju pārorientēšai uz eh, zem oglekļa izmešu tehnoloģiju, eh, to viņš saka, ka arī um, nesenā, tad, tad ir arī nesen pieņemts uh, SVF dokuments, uh, kurā tiek teikts, ka šī cīņa uh, nevis kavē ekonomisko attīstību, bet veicina radošumu un uzņēmumu aktivitātes. Ņujorkā mēs pat dzirdējām eh, kādu Āzijas papīra ražotāju, kurš uh, izteicās par šiem jautājumiem un bija vēl viens investīciju fonds, kas uh, maina savu uh, investīciju virzienu un vairs nefinansēs uh, fosilo kurināmo projektus. Tātad mēs redzējām, ka eh, ekonomikas pasaule aizvien vairāk ir mainījusies, aizvien vairāk apzinās, ka tas ir svarīgi cīnīties pret klimatu pārmaiņām. Un mēs redzam, ka sāk eh, attīstīties biedie eh, tīkli un saules enerģija. Un tātad mums ir nepieciešama vienkārši ambicioza starptautiska politika, uh, kas uh, uzstāda ambiciozus mērķus, lai varētu nodrošināt uh, ilgtermiņa investīcijas uh, un tādējādi varam palīdzēt arī klimatam. Un tā ir tā politikas loma, kura mums ir jāspēlē, jo ir mainīsies sabiedrības apziņa. Jau šorīt debatēs dzirdēju par oglekļu pārvirzi, un uh, Tad ir kā mīlestībā, ka vārdi ir svarīgi, bet vārdi ir jāpielāda arī ar darbiem. Paldies! Grazie! Anche per questa. Lielas paldies! Un paldies arī par pēdējo interesanto piemēru. Köszönöm a szót. 2009-ben. Balcaukungs. Paldies, priekšādētāji. 2009. gadā es e, darbojos Eiropas parlamentā desmit mēnešus un biju arī aizvietotāji loceklis NV komitejā. Tolēk mēs gatavojāmies Kopenhāgenes klimata samitam. Ir pagājuši pieci gadi, bet man ir radies iespējas, ka pulkstiņi ir apstādināti. Mēs uh, sakām tieši to pašu. Mēs uh, sakām, ka Eiropas parlaments un Eiropas Savienība uzņemsies atbildību, noteiks konkrētus mērķus, Tas viss ir labi, mums vajadzētu tiem, tiešām būt piemēram. Redzu, ka zaļie runā par vēl ambiciozākiem mērķiem. Lielākā daļa šķiet viņus atbalsta. Tieši tas pats notika arī pirms Kopenhāgenes. Kāds tad šeit ir kopsaucējs? Mums ir jāatcerās, ka Amerikas Savienotās valstis uh, atteicās pagājušreiz piedalīties. Ņujorkā ir diskusijas, kur ASV un Ķīna arī piedalās, tātad mm, Tiek runāts par to, kurš ir lielākais piesārņotājs, kuram ir jāpiešķir um, zelta medaļa, varbūt dosim abiem sudraba medaļas. Īsti nevar nospriest, eh, kurš ir labākais. Es domāju, ka viņiem ir jāuzņemas uh, juridiska atbildība. Galu galā šeit ir runa par globālu problēmu. Nav jēgas, ja Eiropas Savienības noslaucīs savu uh, durvju priekšu. Šeit uh, ir runa par globālu problēmu. Mēs esam atbildīgi par 13% no emisijām. Tā ir mūsu daļa. Protams, mums ir jāizpilda mūsu mērķi, mums ir jāmobilizē pilsoniskā sabiedrība, taču mēs atklājam, ka Eiropas Savienība, kas pārstāv 500 miljonus cilvēku, valstu un valdību vadītāji, diemžēl, nevar nu, nodrošināt vajadzīgo politisko ietekmi. Viņiem nav arī vajadzīgā lobēšanas spiediena kas notiek ar Eiropas parlamentu un dalību valstīm. Protams, vajadzētu, lai visi piedalās un visus arī vajadzētu saukt pie atbildības. Pretējā gadījumā mēs nepanāksim tos mērķus, ko mēs vēlējāmies panākt. Mēs gribam saistošus mērķus, tādus, ko varētu pārbaudīt un īstenot. Un uh, arī mēs vēlamies, lai cilvēkus saukt pie atbildības, ja viņi nepildītu savus pienākumus. Un, protams, galvenais ir vērsties pret lielākajiem piesāņotājiem. Thank you. Paldies! Tagad dodu vārdu vicepriekšādātājiem Žavorkungam. Paldies, priekšādātāji, godāmie deputāti! Šorīt un arī šajā pēcpusdienā mēs ļoti daudz runājam par to, cik eh, svarīga ir cīņa pret klimata pārmaiņām, par to, kas mums vēl ir jādara, Protams, mēs vēl varētu runāt par daudz, ko mēs varētu runāt, teiksim, par zaļo ekonomiku, par eh, zaļo sabiedrību, par reālu pāreju un kā tas nāktu par labu mūsu ekonomikai. Mēs varētu arī runāt par to, eh, kā sabiedrība varētu pārstruktūrēt tā, lai mums būtu ilgspējīga klimata politika, tāda, kas būtu demokrātiskāka. Taču es gribētu pieminēt tikai vienu punktu un vērsīšu jūs uzmanību šo vienu punktu. Te es atsaukšos uz Līzes kunga komentāriem. Viņam bija absolūta taisnība. Viņš pieminēja šos maksimālos punktus. Pilnīgi precīzi. Ir ļoti svarīgi par to domāt, jo ir tādas situācijas, kur tiek sasniegts šis maksimālais punkts, un jūs vairs nespējat kontrolēt situāciju un nevar arī atgriezties iepriekšējā situācijā. Līdzes kungs runāja par to, ka tie iespējams notiks kaut kad nākotnē, tie ir kaut kur aiz apvāršņa. Diemžēl sliktas ziņas, godāmie deputāti, šie maksimālie punkti nav tālā nākotnē. Tie ir ļoti tuvu, tie ir tepat ap stūri. Līdzes kungs runāja arī par to, ka var. Mm, uh, atkusta mūžīgais sasalums un ka metāna gāze var nokļūt atmosfērā uh, Sibīrijā. Tā, protams, ir iespēja, un tas nenotiks uh, kaut kad tālā nākotnē. Jau šogad mēs redzējām, ka tika publicēti zinātniski raksti par to, ka tas notiek jau tagad. Tas nozīmē, ka šeit ir runa par maksimālo punktu, aiz kura uh, mēs vairs nevarēsim atgūties. Tieši par to ir arī jārunā, un tā ir neatliekama problēma. Pēc 30 gadiem nākamā paudze noteikti mm, nenāks pie mums un neprasīs, kādas pragmatiskas idejas jums tolaik bija, vai jūs varējāt uh, nonākt pie saprātīga kompromisa, vai jūs runājāt ar Ķīnu un ASV par viņu atbildību? Viņi mums neuzdos šādus jautājumus. Viņi mums prasīs, vai jūs darījāt visu, kas ir jūsu spēkos, vai jūs darījāt visu, lai varētu nodrošināt eh, cieņu pilnu dzīvi ikvienam. Tā ir mūsu atbildība. Protams, ka Eiropas Savienība viena pati šo cīņu nevar atrisināt. To mēs esam pieredzējuši arī agrāk un pieredzam arī tagad. Mēs esam aktīvākais reģions. Eiropas Savienība ir galvenais spēlētājs Eiropa, eh, pasa, pasaules mērogā. Mēs eh, strādājam vissmagāk. Mēs arī varam būt efektīvi, mēs varam būt starpnieki, mēs varam nodrošināt, lai starptautiskā kopiena atzītu savu atbildību, lai ik viens eh, veiktu savu pienākumu. Mums nevajadzētu uh, būt eh, mm, neambicioziem. Ja mēs to nedarīsim, tad neviens to nedarīs mūsu vietā. Mēs šo cīņu varam izcīnīt vislabāk. Tas ir Eiropas Savienības uzdevums un tas ir Eiropas parlamenta uzdevums - būt drosmīgiem. Tāpēc es ceru, ka vides komiteja uh, vienmēr atcerēsies šo mērķi. Mums ir jānodrošina, lai Eiropas parlaments un Eiropas Savienība varētu darīt to darbu, kas viņiem ir jādara. Tas ir mūsu aicinājums, tā ir mūsu misija. Ticiet man, mūsu bērni un mazbērni tiešām mums prasīs, kā mēs paveicām savu darbu. Grazie, viceprezidente Javor. Adesso la parola alla collega Gardini. Paldies Javor kungam, vicepriekšādātājiem. Tagad dod vārdu Gardīni kundzei. Jo, uh, seguo. Paldies, priekšsādātāji. Es eh, jau kopš 2008. gada strādāju pie šī jautājuma, kopš esmu Eiropas parlamentā un eh, kopš šīs mistiskās Kopenhāgenes konferences. Un daudzi no tiem, kas ir šeit klāt, bija arī tur, un eh, mēs toreiz piedzīvojām tādu kolektīvu traumu, jo uz to tika liktas milzīgas cerības, visi gaidīja, ka et, eh, Kopenhāganā tiks atrisināt beidzot šī problēma. Plašaziņas līdzekļi bija aktīvi pārstāvēti, un viņi arī ļoti daudz gaidīja, bet galu beigās uh, viss sabruka, visi šie sapņi vienkārši izplēnēja. Jau toreiz es biju izbrīnīta par to, ka um, cerības bija tik milzīgas. Pirms dažiem mēnešiem bija tikusies ASV ar Amerikas senatoriem no demokrātu partijas, jo republikāņi vispār mūs negribēja satikt, jo klimata pārmaiņas un Kyoto protokols viņiem šķiet kā kaut kas no pavisam citas pasaules. Un bija skaidrs, ka ASV šo uh, uh, nolīgumu nekad neparakstīs. Tas bija izslēgts, ka Obama parakstīs šo nolīgumu bez atbilstoša ASV likuma, ka viņš to vispār atbalstīs. Tas uh, konstitucionālo tiesību kontekstā nebūtu bijis iespējams. Tātad es biju ļoti pārsteigta par to, cik milzīgi plājas pastāvēja starp eh, šīm cerībām un gaidām un patiesi panākto rezultātu. Un es biju vīlusies par to, ka Eiropa eh, lika tik lielas cerības uz Kopenhāganu, un pēc tam sākās krīze. Krīze noveda citas starpā arī pie tā, ka tagad mums ir jācīnās ar tagadējo situāciju. Varbūt esam kļuvuši nedaudz pragmatiskāki. Mēs vairs neticam, ka mēs varam, un ka mums tas ir jādara, ka jāiet pa priekšu kā tādiem pionieriem, vairs neredzot tos, kas uh, ir aiz mums, jo savādāk mēs uh, paliksim pavisam vieni, ja pārāk atrausmies no pārējiem. Kyoto bija tikai daļa no vienošanās. Ja netiks panākta vispārīga vienošanās, tad nav jēgas šo procesu turpināt. To var darīt, bet eh, rezultāti būs eh, diezgan vāji un neko mums nedos. Es domāju, ka Lima un Parīze būs beidzot uh, iespējas uh, panākt globālu vienošanos. Mēs vienmēr sakām, ka jāiet pa priekšu un jābūt drosmīgiem, bet uh, es domāju, ka pozitīvi ir tas, ka vismaz ir sācies dialogs. 10% pasaules emisiju, tas nozīmē, ka mēs esam mazākuma akcionārs. Mēs varam veicināt uh, apziņas uzlabošanos, mēs varam uh, tikai runāt ar citiem akcionāriem, bet mēs nevaram viņus piespiest rīkoties. Mēs uzskatām, ka jāieņem tāda konstruktīva nostāja, un tad arī izdosies panākt šo globālo uh, vienošanos, uh, ko tik ļoti vēlamies panākt. Mēs uh, esam pārliecināti, ka tas ir vienīgais veids, kā šo problēmu risināt, citādi tas nemaz nav iespējams. Un es domāju, ka šoreiz, šobrīd ir uh, daudz labāka apstākļa, lai panāktu vienošanos, un es ceru, ka tas tiešām arī notiks, jo mēs jau gadiem gaidām šo vienošanos. Paldies! Un tagad Lovin kungs, lūdzu. Thank you. Thank Kundze, es atvainojos. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu pateikties arī kolēģiem, kas piedalījās šodien organizētajā pasākumā, ko mēs kopā ar Jolainen un Pēteru Līzi organizējām. Tas jau tika vairāk kārt minēts diskusijās, un es gribētu izmantot iespēju un vienkārši informēt kolēģus nedaudz par to, kas šajā pasākumā tika prezentēts. Bija četri vadoši zinātnieki par polāro un okeāna jautājumiem. Uh, un viņi ziņoja par visjaunākajām atziņām attiecībā uz klimatu pārmaiņām un to ietekmi uz okeāniem. Un ko Davorkungs teica par šo maksimālo punktu, ir lietas, ir jomas, kur mēs jau esam sasnieguši šo punktu, piemēram, ūdens līmeņa celšanās. Bija divas zinātnieku grupas, kas nonāca pie ļoti līdzīgiem secinājumiem, un tagad maijā tika publicēti uh, viņu uh, pētījumi, Vašingtonas un Kalifornijas universitātes dokumenti, abi attiecas uz uh, Antarktikas, uh, Arktikas ledus kušanu. Un abas šīs zinātnieku grupas konstatēja, ka ledāju kušana daudzās vietās jau ir neatgriezeniska, un tas novedīs pie līdz pat 4 metru jūras līmeņa pieauguma. Tas varbūt nenotiks šajā gadsimtā, tas ir neliels mierinājums šajā kontekstā, bet cik ātri tas notiks, tas atkarīgs no mums, no politiskiem lēmumiem. Tātad mēs varētu varbūt apturēt, nedaudz novilcināt šo kušanu, bet tas notiks. Tātad mums būs e, jāsagatavojas tam, ka jūras līmenis augs pa četriem metriem. Tā ir viena lieta, bet tad ir vēl citi ledāji, ar kuriem arī varētu notikt līdzīgi. Tātad, ja visi Arktikas ledāji izkustu, tad e, pieaugums būtu 55 metri. Un šeit patiešām nākotne ir mūsu rokās, mēs to varam ietekmēt. Kas attiecas uz okeānu vides paskābināšanos, tā arī ir ļoti satraucoša attīstība. Tās nav aplēses vai minie, minējumi. E, to ir ļoti viegli izmērīt, ka pH līmenis mūsu okeānos samazinās un ar šo divu mērķu mērķi, divu grādu mērķi, mēs pat redzam, ka attīstība ir tiešām ļoti satraucoša attiecībā uz jūras iemītniekiem, tiem, kam ir kalcija čaulas. Mēs eh, redzam, eh, ka okeāna paskābināšanās faktors ir divi, kas eh, nav nekad bijis tāds šīs planētas attīstības vēsturē, un mēs redzam, uh, arī uh, uh, attēlus, uh, piemēram, un ja mēs samazinām pH līmeni līdz 2050. gadam, kā tas ir paredzēts, tad šie mazie radījumi, kas uh, okeānos rada pamatu visai pārtikas ķēdēji, tad tie nevar attīstīties. Un tam, protams, būs uh, milzīgas ekoloģiskas, bet arī socioekonomiskas sekas jau akvakultūrai. Mēs redzam, kādas ir sekas attiecībā uz ASV, kur austera audzēšana audzētāji ir piedzīvojuši to, ka viņu ražošana ir apdraudēta tieši paskābināšanās dēļ. Un Pēters Līdz jau minēja uh, to, kādas gāzes varētu izplūst eh, no Arktikas jūras dibena. Un tad, kad mēs runājam par pārejas vai transformācijas izmaksām, tad mums tas vienmēr ir jāsalīdzina ar iespējamām izmaksām nākotnē attiecībā uz plūdiem. Šovasar vien mums bija bezprecedenta plūdi Zviedrijā, kas notika Zviedrijas rietrumkrastā. Mums bija milzīgs uh, meža ugunsgrēks, tas ir lielākais uh, meža ugunsgrēks, kas jebkad modernajā vēsturē ir bijis Zviedrijā, un tās arī ir ekonomiskas izaugsmas, kas ir jāierēķina šajā diskusijā, kad mēs runājam par uh, to, cik grūti uh, rūpniecībā ir pārorientieties. Seminārā mums bija Eurocall priekšsēdētājs, viņš bija ieradies, un es jautāju, ko jūs darāt, vai jūs uh, savā plānā, savā stratēģijā nākotnēji ietverat uh, uh, plānus apturēt ogļu ieguvi, jo mums tas ir jādara, lai uh, ievērot šo divu grādu mērķi, un viņš teica, nē, tādu plānu nav, un tas arī ir interesanti. Tātad mēs zinām, ka mums ir jāpieņem politiski lēmumi jāuzņem politiskas saistības un jāizstrādā plāni, varbūt pat jāizņem aizliegumi, jāpieņem aizliegumi, lai uzņēmēji pārorientētos, lai rūpniecība pārorientētos. Un tā ir tā atbildība, kas šai politiķu paudzē ir jāuzņemas, lai dotu iespēju atjaunīgām enerģijām būt uh, ienesīgām salīdzinājumā ar fosīliem kurināmiem. Un uh, tā tas nebūs, kamēr CO2 izmešu tonnas uh, emisija maksās 5 eiro. Mums ir jāieņem ļoti ambicioza pozīcija attiecībā uz saistošiem mērķiem, atjaunojumiem enerģijām un arī energoefektivitātei. Es tiešām ceru, ka šī atbildība tiks tiešām īstenota un šis ļoti svarīgais lēmums tiks pieņemts nākamajā padomas sanāksmē. Paldies! Un pēdējais runātājs Krisip kungs, lūdzu. Grazie, senjor prezidente. <clears throat> ja myślę, że... E, Paldies, priekšsēdētāji. Wiedziano, że były chyba. Priekšsēdētāji, ļoti pareizi tika teikts, ka mēs esam bijuši pārāk optimistiski attiecībā uz Kopenhāgenu. Mūsu optimisms ir bijis pārmērīgs. Un bieži vien tā ir, ka ja mūsu cerības ir pārāk augstas, tad mums nākas smagi vilties rezultātā. Daudzi signāli uh, liecināja par to, ka Kopenhāgena nebūs veiksmīga. Pat divpusējās uh, sarunās, kā polijas deputāts un Eiropas lietu komitejas vadītājs, divpusējās sarunās es saņēmu šādu informāciju, kas norādīja, ka samits nebūs veiksmīgs. Bez lielāko spēlētoju un lielāko piesārņotāju iesaistīšanās mēs nevaram sasniegt uh, to vienošanos, kas ir nepieciešama. No otras puses bija optimistiski signāli attiecībā uz eh, sektorāliem rūpniecības noliegumiem, kas attiecas uz labākajām pieejamajām tehnoloģijām, lai samazinātu emisijas. Man nešķiet, ka šī iespēja tika pilnībā izmantot attiecībā uz energo ietilpīgākajām nozarēm. Ja mēs būtu gājuši pa, to, pa šo ceļu, mēs būtu varējuši sasniegt uh, lielu progresu. Pēdējos gados mēs būtu pakāpeniski sasnieguši progresu, ja būtu izmantojuši labākās pieejamās tehnoloģijas. Attiecīgas sanāksmes notika Varšavā, arī Čehijas republikā un tur tika iesaistīts visas ieinteresētās eh, dalībvalstis un nozars pārstāvji, no uh, metāla apstrādes un cementu rūpniecības. Šādas uh, sanāksmes notika. Kas attiec uz nākamo samitu, manas cerības ir diezgan mērenas, bet tagad es gribētu teikt, ka ir absolūti nepieciešams panākt globālu vienošanos. Mēs strādājam zem spiediena, uh, kas eh, veicinās progresu, jo bez eh, laiks piedienu mēs labs risinājums nesaņemsim, nepanāksim, bet mums ir jāpieņem šī realitāte. Vēl gribu teikt, ka mums varbūt ir labi nolūki, bet tos mūsu partneri varētu iztūkot eh, nepareizi. Piemērs. Aviācijas emisiju samazinājumu noliegums Situācija ir sekojoša. Dažas uh, līdkompānijas uh, nesaņēma pārlidojuma tiesības pār Sibīriju, bet citas savukārt saņem. Citas kompānijas, kas ir ārpus Eiropas. Un tāpēc šīs lido sabiedrības ir konkurētspējīgākas. Un tas nāk par sliktu Eiropas Savienības operatoriem viņi no savas puses noteikums ievēro. Paraudzīsimies vēsturē. Eiropas Savienības eh, rūpniecība mēs esam devuši uh, ieguldījumu tajā, jo daļai tā ir pārvietota, daļēji uh, prasību uh, dēļ, daļēji darba spēka izmaksu dēļ. Uh, Un uh, tekstila rūpniecība, uh, piemēram, mēs redzam, ka bija šie negadījumi Āzijā, ka uh, ļoti sliktos apstākļos strādāja um, rūpnīcā un tad rūpnīca sabruka. Un mēs redzam, ka ļoti daudz cilvēki strādāja tur uh, Eiropas uzņēmumos, bet ne Eiropā bet bieži e, šīs kompānijas neievēro standartus. Un rezultāts ir tāds, ka cieši vietēji iedzīvotāji, cieši vide, cieši klimats, bet mēs to vienkārši izmantojam zināmā mērā. Tas ir tāds uh, rūkts secinājums, bet tas ir jāizdara šodien debatēs. Un ļaujiet e, man teikt, ka šeit uh, ir jāņem vērā uh, dažādi faktori šādās daudzpusējās sarunās. Un tie ir jāņem vērā, ja vēlamies sasniegt mērķus attiecībā uz klimata aizsardzību. Dažkārt situācija ir paradoxāla. Rūpniecība, kas eh, ražo atjaunīgo enerģiju iekārtas Ķīnā, šobrīd zaļumu plaukst, solārās iekārtas, vēja ģenerators. Tātad šis sektors Ķīnā zaļ un plaukst, bet e, pati valsts e, piesārņojas vien vairāk un vairāk. Šīs atšķirības ir ļoti lielas. Ne tikai starp Eiropu un pārējo pasauli ir liels atšķirības, bet arī uh, valstu starpā Eiropas ietvaros. Pavisam nesen ir pieņemti lēmumi, piemēram, Vācijas valdība ir samazinājusi savu atbalstu atjaunojumiem energoresursiem, bet tas ir darīts nevis tāpēc, ka šiem uh, ražotājiem nebūtu vajadzīgs atbalsts. Atbalsts ir samazināts tāpēc, ka tas arī ietekmē enerģijas cēnu. Uh, Atjaunojumie energoresursi ir dārgāki un ne visas dalībvalstis to var atļauties. Citas uh, eh, izvēlas iet pa citu ceļu. Un visbeidzot, es gribētu pieminēt jautājumu, kas ir diezgan būtisks, un kas eh, ik pa laikam parādās mūsu diskusijās. Ukraina, mūsu kaimiņu valsts, kam ir diezgan energoietilpīga ražošana, bet nav nekādu mērījumu vai aprēķinu uh, viņu pašvaldībās, tātad nav skaitītāji gāzei. Viens no politiķiem, bijušais ārlietu ministrs, teica, Ja mēs vēlamies palīdzēt Ukrainai, tad varbūt mums vajadzētu nevis raudzīties uz uh, alternatīviem gāzes piegādes ceļiem, bet varbūt būtu labāk, ja būtu, varbūt būtu labāk uh, nofinansēt uh, gāzes skaitītāju iepirkšanu, lai būtu mērāmi rezultāti un skaidri dati, un tas varētu novest pie prioritāšu mainas. Tas būtu grūti īstenojams, bet tādējādi varētu par 10 miljardiem kubikmetru samazināt enerģijas patēriņu Ukrainā. Ja mēs vēlamies stiprināt klimata aizsardzību, tad varam iet pa dažādiem ceļiem. Šeit nav tāda universāla risinājuma. Nav runa tikai par ambicioziem mērķiem, ir runa arī par uh, Eiropas Savienības dalību valstu īpatnību ņemšanu vērā. Vai Eiropas Savienība uh, vēlas būt līderis, bet uh, mēs vēlamies būt līderis arī attiecībā uz mūsu partneriem, kas ir ārpus Eiropas. Paldies! Wiśniewskas kundze, lūdzu. Szanowni Państwo, rzeczywiście bez globalnego porozumienia. Paldies, priekšsēdētāji. Ja nebūs e, globāla vienošanās par klimatu, mēs nesasniegsim savus mērķus klimata aizsardzības jomā. Es neatkārtošu to, ko jau teica iepriekšējie runātāji, bet es gribētu vērst jūsu uzmanību uz rezolūcijas trešo pantu, ja nemaldos, te ir pieļauta tā pati kļūda, ko mēs atkal un atkal pieļaujam un katru gadu pieļaujam. Proti, Eiropas Savienība uzsver, ka tās valstis, kuras jau ir samazinājušas savas emisijas, būtu jāaicina to turpināt darīt, bet, eh, jā, mēs, protams, apzināmies, ka jāaizsargā vide, šī apziņa pieaug, bet ne vienādā tempā. Um, Eiropas Savienībā šī apziņa ir aktuālākā, un tāpēc arī ir mums šie uh, risinājumi. Un, uh, mēs esam pārliecinājuši mūsu uh, ražotājus samazināt emisijas, bet Eiropas Savienība ir atbildīga tikai par 10% emisiju, un globālā sarunu uh, kontekstā nevajag uh, vienkārši apsolīt, ka mēs darīsim visvairāk. Mums jau tā ir viss uh, ierobežojošākās emisiju samazināšanas uh, politikas, un citi savukārt nekaitē savām nozarēm, rūpniecības nozarēm, nepiespiežot viņus samazināt emisijas. Tātad eh, mums vajadzētu rezolūcijas formulējumos vairāk ņemt vērā globālo konkurenci, kam vajadzētu būt vienam no svarīgākajiem lēmu pieņemšanas kritērijiem. Kāds no iepriekšējiem runātājiem eh, runāja par oglekļa, jeb CO2 pārvirzi. Jā, tas notiek, bet ne jau tikai tāpēc, ka ir eh, lētāks darbspēks ārpus Eiropas, tas nokriek arī tāpēc, ka uh, nav gandrīz nekādu vidas aizsardzības noteikumu Eiropas Savien... ārpus Eiropas Savienības, kas būtu spēkā. Mums ir nepieciešama globāla vienošanās, jo savādāk ir tā, ka aizvien striktāki noteikumi ir Eiropas Savienībā, mēs vienkārši kļūsim par brīvdabas muzeju. Un paldies! Un visbeidzot, Grotas kungs, lūdzu. Dank, ich hab mir manchem Wortbeitrag angehört. Paldies priekšsēdētājiem. Es ar interesi uzklausīju komentārus un īpaši kolēģi, kas teica, mm, nav tāda viena risinājuma visiem pieņēmumu, kas būtu, kas atrisinātu visas klimata problēmas, tā kā mums jātiekas starptautiskajā konferencē ar realistiskiem mērķiem un tas jāatceras, arī runājot par Eh, pašu valsti jādomā, ko šī valsts dara, mm, kā tā rīkojas, nevajadzētu mācīt, eh, ko darīt citiem, jo, kā teica mm, kolēģis no Polijas, Polijā notiek pilnīgi citas diskusijas, tur ir pilnīgi citi izaicinājumi, salīdzinot ar pārējām valstīm. Tur energodrošībai ir vismaz tāda pati loma, ja ne lielāka. Un um, tikai vienam ar otru mums izdosies, sadarbojoties, mums izdosies um, kaut ko uh, panākt. Um, tieši Rūpniecības komitejā un vides komitejā mums tas izdodas, tur ir nodefinēti mērķi, ceļa karte noteikta, bet kad mēs to visu uzsāksim, vai nu jādara tas uh, ar prātu, vai nu, vispār nevajag neko uzsākt. Uh, un palikt kaut kur pa vidu, tas ir tas sliktākais, kas var notikt, jo tad nav nekādas plānošanas drošības, tad cilvēki tiek destabilizēti un nekas netiek izdarīts. Un tas eh, mums parlamentam ļoti kaitātu. Tad arī šeit priekšlikumā jāuztur šī, šis stabilais um, ietvers. Un um, citādi jūs redzēsiet, kas notiks uh, balsošanas laikā. Um, šai diskusiju ietvaros eh, izskan viskaistākās runas, un tad, kad jābalso pēkšņi, mm, kad eh, jāuzņemas atbildība un sloks, eh, tas tad viss tiek noraidīts. Esmu demokrāts, es to pieņemu, demokrātija, demokrātijas apstākļos tā notiek, bet nevajadzētu sagaidīt kaut ko, ko nevaram izpildīt. Tā tad reāla pieeja, realistiskas, realistiski mērķi un nevajadzētu gaidīt, bet gan pašiem iet uz priekšu. Esmu par to pārliecināts. Vācijā ir visaugstākās enerģētikas cenas, bet es uh, redzu, kas notiek manā reģionā. Uh, kuģu būvētavas uh, nedarbojas, jo starptautiskā konkurence ar Dienvidu Koreju ir pārāk sīva un viņi ražo ar dempinga cenām. Uh, tā tas notiek eh, daudzās jomās mūsu valstī. Eh, liels īpatsvars ir eh, atjaunojamajām enerģijām. Un um, jūs redzat, mūsu rūpniecība vairs neattīstās, jo uh, tam nav vietas, jo konkurences spiediens pārāk stipras. Tātad ekonomikas izaugsme ir tas, kas mums ir vajadzīgs, bet bez CO2 izmešiem. Tas ir tas virziens, ko mēs vēlamies. Cilvēkiem jāēd, jāsaņem laba alga, un mūs interesē šis zelta vidusceļš. Nav vienas patentes Vācijai, Polijai, Kiprai, Spānijai un Itālijai kaut kur atrodas šis zelta vidusceļš. Mēs redzam, ka mums ir liela domstarpības runājot ar eh, franču kolēģiem, mēs uzreiz to pamanām, līdz ar to mums jādomā vairāk par eh, to, kas mūs apvieno un izējot no tā, jābūt konsekventiem. Paldies, paldies visiem kolēģiem, kas izteicās šīs diskusijas ietveros. diskusija tik tiešām bija ļoti daudzpusēja. Un tagad eh, Bertram kundze izteiksies komisijas vārdā. Paldies priekšsēdētāji un eh, labu pēcpusdienu visiem deputātiem. Es vēlos pateikties eh, parlamentam par šo auglīgo diskusiju, kas bija ļoti dziļa un visatvaroša, kas rāda uh, kas ir uz likmes un cik liels izaicinājums mūs sagaida. Globāls konteksts šodien izskatās daudz sološi un pozitīvi. Es biju nedēļas nogalē Ņujorkā, es eh, redzēju simtiem tūkstošiem cilvēku eh, ielās, es dzirdēju runas, kas izskanēja samita apstākļos un ne tikai. Uh, par saistībām, par mērķiem, par labo gribu būt šo kolektīvo centienu mm, sastāvdaļa. Eiropas Savienība arī, Eiropas Savienības balsi arī varēja sadzirdēt, bet uh, eh, ASV pozīcija ir pārsteidzoša. Labi, uh, daļēji mēs runājam par izpildu varas līmeni, bet uh, tas virza ASV uh, pilnīgi cita um, ievirza ASV pilnīgi citā gultnē un līdzīgi Ķīnai. Un es ceru, ka šī sadarbība turpināsies. Aplūkojot uh, Eiropas līdzinējo politiku, izaugsme tiek atsaistīta no izmešiem. Uh, un mūsu partneri to pamana. Vislabākā likumdošana, pie kuras esam piestrādājuši Eiropas Savienībā, kļūst eh, aizvien interesantāka mūsu partneriem, kas eh, cenšas mums sekot eh, šī ceļa uz zemoglekļa globālo ekonomiku. Un mm, viens veids, kā to darīt, ir atbalstīt banki mūna centienus. 73 valstis, 11 um, reģionālās organizācijas un vairāk par tūkstošu uzņēmumu atbalstīja Pasaules bankas paziņojumu. Un uh, šādi notiek šis pagrieziens. Mēs saprotam, cik uh, daudz izmaksā neefektivitāte, bezdarbība, un uh, mēs vēlamies darboties. Mēs esam gatavi stimulēt darbību. Mēs atbalstām ambiciozus mērķus. IPCC mm, ziņo, ka bez labas saprātīgas darbības, bez vienošanās Parīzē globālus klimata pārmaiņas varētu sasniegt 3,5 Celsija grādus. Un um, Eksperti atzīst, ka tas ir tuvu katastrofai. Tagad esam vitāli svarīgajā fāzē. Līmā mums jānāk klājā ar taustāmiem rezultātiem, kas ļaus uh, turpināt uh, ilgtspējīgu, dzīvotspējīgu procesu uz uh, Parīzi. Līdz ar to atsevišķām līgumslēdzējām pusēm vajadzētu aplūkot savus eh, CO2 izmēšu samazinājuma mērķus, eh, vajadzētu tos eh, no izvērtēt attiecībā uz dzīvotspēju, uz ilgtspējīgumu, lai mēs visi zinātu, kur mēs esam, kur atrodas ik viens no mums, lai globālā kopiena savā starpā varētu vienoties. Tas ir viens no pamataspektiem. Mums jāsaprot, uh, kurp eh, mūs eh, vedīs šis ceļojums, ko saka zinātne, eh, kāds ir status quo. Jānodrošina ilgtspējīgā Parīzes vienošanās. Jādomā par divu grādu mērķi, jāgarantē mehānisms, kas ļaus atgriezties un novērtēt uh, izvērtēt no jauna situāciju un pielāgot ambīcijas. Eh, pielāgot ambīcijas eh, zinātnes atziņām uz to brīdi, un tas jādara visiem kopā, kolektīvi. Mums ir nepieciešams eh, padomāt par pielāgošanos un attīstības valstu finanšu vajadzībām. Labi, ka rezolūcijas priekšlikumā uz to tiek izdarīts uzsvars. attīstītajām valstīm vajadzētu labāk sagatavoties šim procesam. Mūsu partneriem jājūtas pilnvarotiem piedalīties, lai piedalītos šajā dialogā, lai panāktu ilgspējīgas pārmaiņas. Noslēgumā, kas mums jāsasniedz Limā, ir um, labs teksta priekšlikums. Uh, tagad nu, ap 40 mēnešiem um, paliek līdz Parīzei. Mums ir noteiktas prasības attiecībā uz teksta priekšlikumu. Tas jāsagatavo labu laiku pirms Parīzes sarunu uh, uzsākšanas, tātad jau Limā. Uh, mums ir nepieciešams labs pārskats uh, par um, šo likumdošanu, lai sagatavotu labu pakotni, kas būtu pieņemama visām valstīm un kas uh, ļautu mums izdarīt uh, šo centienu ceļā uz uh, klimata pārmaiņu apkarošanu. Paldies! Paldies komisijai! Līdz ar to mēs varam noslēgt diskusiju par šo punktu. Par laika grafiku grozījumu priekšlikumus par priekšlikumu var iesniegt līdz 8. oktobrim 2012. Balsosim komitejā 5. novembrī. Balsosim plenāra sēdē 24. novembrī Strasbūrā. Līdz ar to esam noslēguši 17. punktu darba kārtība eh, sanāksmes eh, sākumā. Es teicu, ka mums eh, ir papildu punkts darba kārtībā. Proti, iespējams jautājums, mutisks jautājums komisijai par statusu quo vides. Uh, jomām. Tas bija Eikhauta kunga ierosinājums eh, no zaļo grupas. Viņš izskaidros šo mutisko jautājumu un tad dosim vārdu komisijai. Paldies priekšsēdētāju kungs, tas būs pēdējais, ko teikšu šodien, tad vairs neko neteikšu. Jā, tas turpina komisāra Patočnika lomu Envi komitejā pirms vasaras brīvdienām. Uh, Viņš uh, toreiz izteicās ļoti skaidri. Viņš teica, runājot par piekļuvi tieslietām, vides inspekcijām, pārtikas drošumu. Viņš teica, materiāli mums ir par to visu, priekšlikumi gatavi, bet Mēs neko neesam redzējuši, runājot par visiem šiem priekšlikumiem. Tas bija pārsteidzoši. Es nezinu, kas notiek komisijām. Tāpat laikā visi šie priekšlikumi darba programmā tikuši pieminēti, par tiem tika ziņots. Mēs parlaments esam pieņēmuši vairākas rezolūcijas un iniciatīvas uh, ziņojumus, viss ir gatavs, bet tomēr kaut kā tiek bloķēts. Un mums zaļiem tas ir liels jautājums, kas tur īsti notiek. Kas kavē komisiju nākt klājā ar šiem priekšlikumiem? Nu, pat vēl svarīgāk izlasiet Eh, septiņus eh, vides darbības eh, punktus. Ja runa ir par juridiski saistošu dokumentu, viens no prioritātēm šajā dokumentā, ceturtā prioritāte ir par to, ka pilsoņiem tiks garantēta efektīva piekļuve tieslietām vidus jomā. Tā tad ļoti skaidri mm, Tad vēl viena prioritāte tiks paplašinātas prasības attiecībā uz inspekcijām un monitoringu vides likumdošanā, kas pieprasa sastošu kritēriju pieņemšanu. Tad vides likumdošana. Vēl viena prioritāte. Eiropas Savienība turpmāk attīstīs drošības noteikumus, lai tiktu labi īstenota attiecīga likumdošana. Bet mēs eh, esam dzirdējuši no Patočnika, komisāra Patočnika, ka šie priekšlikumi gatavi, mēs daudz par tiem esam dzirdējuši. Komisija to ir solījusi savā darba programmā. Uz to skādri tiek eh, norādīts eh, juridiski saistošajā septiņu prioritāšu dokumentā. Uh, ko eh, padome, par ko padome un komisija ir vienojušies. Jautājums, kāpēc tas tik ilgi turpinās un eh, kam šo septiņu punktu programma nav saistoša. Nu, mēs visi zinām, kur eh, palikuši šie dokumenti komisijas ģenerālsekretariāta līmenī. Ja arī šodien mēs nesaņemsim solējumu, ka šis dosie tiks likt kaldā, tad um, es uzskatu, ka mums NB komitejā ģenerāla sekretariātam jāuzdod šie jautājumi, jo tas ir viņa kompetence. Ja viņa atsakās to skatīt, tad uh, mums jāiet vēl augstāk un jāvēršas. Uh, pie citiem kolēģiem komisijas um, pārvaldībā. Man arī būtu citi jautājumi, bet varbūt kolēģiem arī būs ko jautāt, bet tas ir pamat jautājums pagaidām. Tagad man ir uzreiz jādod vārds komisijai. Vai viņi mums varētu pastāstīt par to, kāda ir pašreizējā situācija un varētu atbildēt uz Ekhaut kunga jautājumiem. Ja citiem kolēģiem ir jautājumi komisijai, tad jums būs iespēja to arī darīt, un komisija pēc tam uz tiem atbildēs. Lūdzu, dod vārdu komisijas pārstāvim. Paldies, priekšādētāji! Labdien visiem! Jūs šodien man uzaicinājāt, lai es um, atbildētu šo motisko jautājumu. Eiropas uh, komisija ir atbildīga par uh, Patočņika kunga uzsākto politisko darbību šeit uh, septembrī. Es pirmkārtām varu teikt, ka šie komisijas dienesti seko septītajai vides pamatprogrammai, kas tika pieņemta 2013. gada decembrī. To pieņēma Eiropas parlaments un padome, balstoties uz komisijas priekšlikumu. Mēs sekojam līdzi sebi septītajai pamatprogrammai vidas jomā un daram to ne tikai vispārēji, bet arī detalizēti. Mēs ņemam vērā visas atšķirīgās iniciatīvas, kas ir iekļautas šajā programmā esam arī sagatavojuši mm, pasākumus un strādājam pie būtības. Strādājam arī pie šiem četriem priekšlikumiem. Attiecībā uz piekļuvi tiesām un vides um, pārbaudes gribu šeit teikt, ka komisija ir sagatavojusi visas vajadzīgās iniciatīvas. Pēc eh, procedūras ir vajadzīgs arī ietekmes uz vidi izvērtējums, un eh, abi šie ietekmes izvērtējumi ir eh, izskatīti attiecīgajos komisijas dienestos. Attiecībā uz pārtikas atkritumiem iespējams, ka jūs labāk pārzinat šos aspektus, tāpēc, ka šis jautājums ir bijis redzamāks. Komisija šogad pirms vasaras atvaļinājuma pieņēma paku par atkritumu politikas un atkritumu mērķu pārskatīšanu Eiropas Savienībā. Šīs paziņojums tika gatavots komisijas atbildīgajos dienestos, un beigās tas netika iekļauts dokumentu pakā, ko komisija pieņēma. Tomēr vēlētos vērst jūsu uzmanību uz kādu svarīgu elementu - pienākums labāk izmērīt pārtikas atkrituma apmērus un noteikti arī nesaistošus mēķus samazināt pārtikas atkritumus par 30% līdz 2025. gadam, ir iekļauti uh, atkritumu likumdošanas pārskatīšanas priekšlikumā. Pārējos uh, priekšlikumus gatavo atbildīgie komisijas dienesti, tātad te ir runa par elementiem, kas netika iekļauti pirms vasaras pieņemtajā priekšlikumā. Attiecībā uz endokrīnās sistēmas darbības traucētājiem es gribētu teikt, ka viss svarīgākais darbs, tā skaitā zinātniskie pētījumi un datu apkopošana, jau ir paveikti. To, tos ir paveikuši komisijas atbildīgie dienesti. Dažkārt šis sagatavošanās darbs īstenībā uh, bija ārpus Eiropas komisijas kompetences. Mums bija jāiesaistā arī Eiropas pārtikas nekaitīguma aģentūra. Arī kopīgais pētniecības centrs ir sniedzis datus, kas ir ļoti būtiski, lai noteiktu dažādu zinātniskos aspektus, kas savukārt palīdzēs noteikt kritērijus endokrinās sistēmas darbības traucētājiem. Uh, Es gribētu teikt, ka kopumā darbs ir pabeigts. Priekšlikumā saturs tātad uh, jau vispārīgi sagatavots. Tomēr gribētu pieminēt, ka daži no šiem četriem priekšlikumiem netika oficiāli iekļauti komisijas darba programmā attiecībā uz 2014. gadu. Tas nebija paredzēts pirmajā darba programmas daļā, ko komisija uzskata par saistošu. Tas nozīmē, ka, lai pieņemtu iniciatīvu, ir jāizpilda divi elementi Pirmais būtu tehniskā sagatavošanās un otrais politiskais lēmums. Tehniskā sagatavošanās vispārēji jau ir gatava, šo priekšlikumu saturs ir gatavs, bet ir jāpieņem politisks lēmums, lai varētu virzīt to visu uz priekšu. Protams, būtu nereāli teikt, ka šādi lēmumi varētu tikt pieņemti uh, pašreizējā komisāra kolēģijas sastāvā. Domāju, ka visreālāk būtu teikt, ka pamat darbs ir paveikts, viss ir sagatavots, lai nākamā komisija, nākamā komisāra kolēģija un šī komiteja varētu turpināt visu izskatīt. Mums ir jāizskata šīs četras iniciatīvas un um, jāsaprot, kāds ir to saturs, ir jāpieņem lēmumi un uh, jāved sarunas par to, vai tās vajadzētu pieņemt un kādā veidā tas būtu darāms. Tas ir viss, kas man bija sakāms. Protams, labprāt atbildēšu arī uz papildu jautājumiem, kas varētu rasties. Cerams, ka varēšu dot atbildes. Grazie. Paldies. Pašlaik došu vārdu kolēģiem. Pirmais stāsts kungs. Paldies, priekšādātāji. Es gribētu koncentrēties uz pārtikas priekšlikumu. Mani mazliet pārsteidz tas, ko komisija mums šeit klāstīja. 2013. gada aprīlī, tas jau ir labu laiku atpakaļ, komisija pati paziņoja, ka tā gatavos paziņojumu par ilgspējīgu pārtikas politiku. Te ir runa par daudz plašāku jautājumu, nevis tikai par pārtikas atkritumiem. Tātad 2013. gada aprīlī tā paziņoja, ka līdz 2013. gada beigām vai līdz šī gada sākumam visvēlākais tas tiks gatavots. Komisārs Patočņiks vairāk kārt parlamenta komitejās minēja, ka priekšlikums ir gatavs, un tieši pirms vēlēšanām atklājās, ka šīs paziņojums tiks eh, publicēts un arī apstiprināts 7. maijā komisijas kolēģijas sanāksmē, tad ļoti tu vēlēšanām. Visticamāk, Eiropas komisijas ģenerāls sekretāra Brozu kunga spiedienu ietekmē tas tika izņemts no darba kārtības. Viņi baidījās, ka tas varētu ietekmēt vēlēšanu kampaņu. Un šis paziņojums mm, tika izdots īsi pēc vēlēšanām. Tika runāts par cirkulāro ekonomiku. Bija arī daži punkti par pārtikas atkritumiem, taču, kā jau komisijas pārstāvis saka, šīs priekšlikums kā tāds nekur tāls priekšu negāja. Tāda nu ir situācija deviņas mēnešus vēlāk nekā sākotnēji tika plānots, un jūsu šī aizbildināšanās, ka pēc eh, dažām nedēļām eh, būs jauna komisija, kāda jēga tagad visu sākt no gala, uh, Komisijas uh, dienas sagatavoja ļoti labu tekstu, viņi ieguldīja tur ļoti daudz darba. Tika organizētas publiskās um, konsultācijas, 2012. gadā parlaments arī pieņēma savu rezolūciju, tas nozīmē, ka viss ir gatavs. Ir jau viena paziņojuma versija. Es gribētu pateikties visiem, kas piedalījās šī paziņojuma uh, gatavošanā, tā skaitā komisāram Patočnikam. Es īsti nesaprotu, kāpēc eh, komisija mums eh, stāsta par klimata pārmaiņām un siltumnīca efekta gāzēm, bet komisija neuzdrīkstas publicēt labu dokumentu tā, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Tas ir skandāls. Šo priekšlikumu vajadzēja iekļaut plašākā likumdošanas iniciatīvā, un tagad uzdošu jautājumu komisijai, vai tiešām tā ir taisnība, ka ir citi spēki aiz Patočnika kunga, un vienošanās, kas tika panākta attiecībā uz lauksaimniecību. Un klimata pārmaiņu komisārs ir radījuši tādas pārmaiņas, ka īsnībā var jūs, ka šīs priekšlikums tiek bremzēts. Ja tā tas ir, tad mums vajadzētu tiešām aicināt pie mums komisijas ģenerālsekretāru Barozu, lai viņš pats stāstītu, kas īsti notiek. Paldies! Javor kungs, priekšsēdētāj kungs, kolēģi. Es gribētu piebiedroties stāsa kungam, un es gribētu Runāt par vidas inspekcijām. Vidas inspekcijām ir izšķiroša loma, lai nodrošinātu Eiropas vidas tiesību piemērošanu. Šis jautājums ir svarīgs. 2008. gadā Eiropas parlaments aicināja gatavot likumdošanas priekšlikumu līdz 2009. gada beigām. Tagad ir jau 2014. gada beigas, un nekas nav sagatavots. Parlamentam nekas nav iesniegts. Domāju, ka tas ir neakceptējami. Uzskatu, ka tas ir patiešām milzīgs šķērslis, kas neļauj īstenot Eiropas Savienības vides tiesības. Jautājums. Pievienojos Tāsa kungam kāpēc šis priekšlikums, kas saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju ir gatavs jau no gada sākuma, vidas ietekmes izvērtējums ir uh, paveikts, tāpat arī ietekmes izvērtējuma padome ir sniegusi uh, savu atzinīgu viedokli, ir arī starpdienestu konsultācijas veiktas, kāpēc šis priekšlikums vēl ar vien nav uz Eiropas parlamenta galda. Kāpēc uh, Tas nav iesniegts mums jau vasarā. Šis jautājums par vidas inspekcijām ir vēl smagāks nekā pārtikas atkritumi. Pārtikas atkritumi tiek skatīti arī cirkulārās ekonomikas eh, paziņojumā, taču vidas inspekcija jautājums nav pat pieminēts nevienā no pēdējiem komisijas paziņojumiem. Nevienā dokumentā. Tāpēc mans jautājums vēlreiz. Kurš bloķē šo priekšlikumu? Kāpēc tas nav uz galda? parlamentā? Kāda ir garantija, ka jaunā komisija nodrošinās uh, šī priekšlikuma ātru pieņemšanu? Paldies! Lūdzu. Gerbrandī, kungs, Aldas grupas vārdā. Es atvainojos priekšsēdētāji. Es uh, gribētu pateikties zaļajiem par to, ka viņi iekļāva šo punktu darba kārtībā. Kaut arī jāsaka, ka laika grafiks ir tāds neveiksmīgs. Jebkurā gadījumā mm, tagad eh, mums tas ir jāskata. Pirms diviem gadiem es uzņēmos iniciatīvu rakstīt vēstuli vidas komitejas vārdā priekšādātājiem Barozu, lai sūdzētos par tieši to pašu. To sauc par Katrīnas Dejas atvilknes kapsētu. Te ir runa par atvilkni, kurā tiek mesti dažādi priekšsakumi, kurus eh, tūlīt, tūlīt it kā vajadzētu mm, publicēt, bet tie kaut kur pazūd. Redzu, ka komisijas pārstāvis smējās, tad laikam esmu trāpījis neglē uz galvas. Šķiet, ka daži no priekšsakumiem netiek tālāk par ģenerālsekretāra galdu. Uh, Man ir bail, ka, ja mēs eh, paskatīsimies uz jauno komisiju un paskatīsimies uz jauno komisāru vēstulēm, tad šī atvilkne būs pārvērtusies par kaut ko daudz lielāko. Melnais caurums, kas bija tikai viena neliela atvilknīte, kļūs par tādu kā milzīgu mūri, Politiski runājot, es domāju, ka tas ir neakceptējami. Ja normālā nacionālā parlamentā ministrs kaut ko apsola un viņš savu solījumu nepilda, tad parlaments viņu atlaidīs. Šajā parlamentā tas tām nedarbojas. Un es tiešām vēl ar vienu nesaprotu, kāpēc komisija var uh, tā viegli virzīties uz priekšu, un viņai nekas par to nav. Mm, tagad Barozo otrā komisija jau ir um, sasniegusi savas pēdējās dienas. Es, protams, negaidu nekādus jaunus priekšlikumus, bet uzskatu, ka tas ir absolūti neakceptējami. Es dzirdu no komisijas, ka viņi saka, un tagad es citēšu, ka viņi seko septītajai vides pamatprogrammai detalizēti, tad man šķiet, ka vides septītā rīcības programma var tikt uzskatīta kā komisijas rīcības plāns vidas jomā. Ja tā tiešām ir, tad tas nozīmē, ka mēs eh, varam uzskatīt to par politisku solījumu no Junker komisijas puses. Tas nozīmē, ka katrs solījums, kas tiek izteikts 7. vides pamatprogrammā, ko komisija neizpildīs, būs iemesls aicināt Junkeru ierasties mūsu komitejā vai plenārsēdē. Ja tā tiešām ir, tad patiešām tūlīt sāksies pamatīgs politisks cīniņš. Paldies. Tagad došu vārdu Aukenas kundzei. Paldies, priekšādātāji. Gribēju tikai papildināt to, kas jau ir minēts. 20 gadus darbojos Dānijas parlamentā, tagad jau 10 gadus šeit. Ir skaidrs, ka te ir runa par likumdošanas procesiem. Uh, Nesaprotu, kāpēc mums ir vajadzīgs politisks apstiprinājums tam, kas jau ir paveikts. Es darbojos kā ēna referente pie septītās pamatprogrammas. Mēs par to vedām sarunas, padomu bija klāt, un mēs par to nobalsojām. Kāda veidā politisku, īstu politisku mm, lēmumu jums vajag. Šeit es runāju par īstu politiku, nevis par kaut kādu uh, zempaklāju politiku. Mani patiešām uztrauc šie jautājumi. Dānijā ir, ir lielas problēmas, piemēram, um, attiecībā uz piekļuvi uh, tiesām. Tas ir mans partijas jautājums. Mēs bijām priecīgi, ka tas tiek īstenots visās dalībvalstīs, tad, tad NVO arī būs daudz vieglāk darboties. Taču tad eh, tas viss tika apturēts šeit savienības mērogā. Teica, ka to vajadzētu pielāgot un ka tad mēs to varētu pieņemt. Bet īsnībā mēs šeit pilsoņiem atņemam viņu juridiskās tiesības Mums vajadzētu taču uzlabot šī parlamenta un šīs sistēmas ticamību. Man ir patiešām bail skatīties, kas notiek. Man ir arī bail, kas notiks ar šo lielo koalīciju. Šķiet, ka viss atkal tiks stumts šajā atvilknē. Par endokrīnās sistēmas eh, traucējumu izraisītājiem. Manā valstī tas bija iekļauts vēlēšanu kampaņā. Tieši pirms vēlēšanām tika veikti pētījumi, divi pētījumi, kas tika veikti Dānijā, un tie patiešām pierādīja, ka ir ietekme uz nedzimušiem bērniem. Un ja e, tiek ietekmēta arī e, vīriešu auglība. Tagad mums ir pierādījumi no pētījumiem, taču nekas nav noticis. Kampaņā mēs apsolījām, ka tā kā tas bija uz gada, tā kā mums to apsolīja, tad mums vajadzētu to arī skatīt. Šķiet, kopš 98. gada, 98. Mm, gadā tika pieņemta pēdējā regula. Mums vajadzētu mobilizēties, un es ceru, ka mēs nemobilizēsimies pret komisiju. Es vēlētos, lai visi saprastu, ka mēs varam to izdarīt. Mums ir vajadzīga šī politiskā ticamība. Es patiešām ceru, ka jūs varēsiet mums pateikt, ka te ir runa ne tikai par Potočniku, bet arī par šo īru spoku, par kuru mēs esam vairāk kārt dzirdējuši. Viņš eh, bija arī īrijas, tā bija arī īrijas prezidentūra, kas aicināja pieņemt rīcības eh, programmu, bet es labprāt dzirdēšu jūsu atbildi. Paldies! Torvātkungs! Ja neviens cits nevēlas izteikties, tad es eh, došu vārdu pēc tam komisijai. Patiešām bija skumīgi uzklausīt komisijas skaidrojumus. Viņa teica, ka viss ir izdarīts, taču nekas nav noticis. Tas man atgādina ļoti labi pazīstamu stāstu par Krievu kolhozu 30. gados, kur biedrim Staļinam atbildēja, ka mēs esam visu izdarījuši, bet raža nav novākta. Grazie, Edis. Paldies. Tagad dodu vārdu komisijai. Paldies, priekšēdētāji. Vēlētos atbildēt tādā vispārējā veidā sniegšu atbildes tikai attiecībās tiem aspektiem, kur man ir vajadzīgā informācija. Teikšu lūko. Mēs esam mēģinājuši izmantot šo laiku, kas it kā ir pagājis, lai stiprinātu pamatu mūsu darbam, lai mēs meklētu faktiskos argumentus. Esam sadarbojušies ar zinātniekiem, ar profesionāļu tīkliem, ar dažādiem vidas inspektoriem. Esam iesaistījuši arī citus speciālistus, lai nodrošinātu, ka idejas tiek pastiprinātas. Tās ir komisijas nolūku pamatos. Esam arī strādājuši ar dalību valstīm, turpinam darbu ar dalību valstīm, lai atvieglotu ideju tālāk nodošanu un lai arī nodrošinātu, ka šie priekšlikumi varētu tikt labāk īstenoti, tad, kad tie tiks pieņemti. Pēdējais komentārs, ko es varu vēl izteikt, jo viens no jums to pieminēja. Parlaments, protams, ļoti interesējas par šīm jomām, un šī interese ir leģitīma, jo mums ir jāskatās uz to, kas notiek pasaulē. Ja mēs neskatīsimies un neņemsim vērā šo attīstību un nedomāsim par mūsu rīcību, tad mūsu rīcība nebūs saprātīga. Es uzskatu, ka šī parlamenta interesē vajadzētu turpināties. Mēs esam gatavi noturēt dialogu par eh, saturiskajiem jautājumiem. Ja parlaments turpinās atbalstīt eh, komisijas darbību, tad eh, noteikti nebūs tā, ka politiskās ziņas netiks nodotas tālāk. Paldies! Ringraziamo la Commissione per eh, la. Paldies eh, komisijai par sniegtajām atbildēm. Līdz ar to esam izskatījuši darba kārtību. Mūsu pēcpusdienas sanāksme ir beigusies. Rīt sāksim darbu pulkstens desmitos pēc koordinātoru sanāksmes. Lai jums visiem jauks vakars!